pabeigtas. Balsošanas būs šodien pulkstens 12. Nākošais darba kārtības punkts ir Lainēna kunga ziņojums par sastās vidas rīcības programmas pārskatīšanu un prioritāšu noteikšanu septītai vidas rīcības programmai. Dod vārdu Lainēna kungam četras minūtes, viņš ir referents. Priekšsādātākums, komisāra kungs, kolēģis, kolēģi. kolēģi Eiropas parlaments vēlas septīto vidas rīcības programmu Eiropas Savienībai. Nebūtu pieņemami, ja mēs aprobežotos ar sesto vidas rīcības programmu, kas um, izbeigsies šogad jūnijā, ka mēs pie šīs sestās programmas arī apstātos. Mums jāturpina. Turpinātā programma gan izskatīsies citādi jo ir citi izaicinājumi. Un pie septītās VRP ir nepieciešama horizontāla pieeja visām politikas jomām. Mums ir sistēmiski riski. Komisāra kungs tos pieminēja, klimata pārmaiņas, biodaudzvedības izzušana, resursu trūkums. Visi šie izaicinājumi ir saist... nav. Visus šos izaicinājumus nevar pārvarēt, um, izmantojot klasiskos līdzekļus. Mums ir nepieciešami papildu portfeļi, uh, Mums ir jāpiesaista enerģētika, transporta politika, agrāra un zivsaimniecības politika, kohēzijas politika, bet īpaši ekonomikas un finanšu politika. To es vēlos īpaši uzsvert, jo tas ir sarežģīti. Kā mēs piesaistīsim finanšu ministrus, ekonomikas ministrus, viņu lauciņos, kā mēs liksim viņiem atzīt ekonomiku eh, ekoloģiskumu par prioritāti. Parlaments tagad ir izstrādājis jau 80 punktus nākamajai septītajai vidas rīcības programmai, un mēs redzam tur aicinājumu padarīt politiku ekoloģiskāku, mums jāinternalizē ārējās izmaksas, mums jāpanāk princips piesārņotājs maksā, Runājot eh, par nodokļiem, mums īpaši jārūpējas par ilgtspējīgumu. Eiropas Savienībā ir daudz kritēriju, kas ir izstrādāti, bet joprojām CO2 nospiedums Eiropas Savienībā un pasaulē ir eh, pārāk um, plašs. Ja cilvēki pasaulē uh, visur patērētu tikpat eh, daudz enerģijas un citu resursu, kā mēs Eiropas Savienībā, mums būtu nepieciešamas divas planētas, nevis viena. Jo zināt, ka resursi ir arī ierobežoti, līdz ar to to patēriņš ir jāierobežo drastiski. Un septītajā vides rīcības programmā ir jāparūpēs par zaļāku eh, ekonomiku un racionālāku resursu pārvaldīšanu, apgūšanu. Aizvien vairāk cilvēku šodien dzīvo, dzīvo um, pilsētās, um, kur ir augsta urbanizācijas, industrializācijas pakāpe, un mums šīs pilsētas jāmaina, mums tās jāpadara par zaļām pilsētām. Jā, mums izdosies. Um, aizsargāt eh, dabu, tad aizsargāsim arī cilvēkus un cilvēku veselību. Šie aspekti ir jāintegrē, sastarpēji jāsasaista un par tiem ir jāinformē sabiedrība. Tad mēs saņemsim arī attiecīgu rezonansi. Un pagaidām vērojami zināmi deficīti, gaisa piesārņojums, eh, piesārņojums caur troksni. Par troksni bieži aizmirst un to novērtē par zēmu mūsu politikām, bet to nevajadzētu darīt. Uh, Ir daudz indīgu ķīmisko vielu, kas nonāk um, uh, dabā. Ir uh, jauni izaicinājumi ar nanomateriāliem un citiem materiāliem, kas parādījušies nesen un kas vēl ir jāizvērtē. Labākie likumi un programmas mums nelīdz, ja mēs uh, tās neieviešam praksē. Un 7. VRP mums jāpropējas par to, lai mazinātu šos deficītus, Eiropai jāraida visā pasaulē viennozīmīgs signāls. Mums nepieciešams ilgspējīgs menedžments, jo cil citādi cilvēkiem vienkārši neizdosies izdzīvot uz zemes. Un paldies Lēnina kungam, tagad Patočnika kungs lūdzu. Paldies priekšsēdātājiem godātie deputāti, paldies Lenina kungam par šo ziņojumu, kas um, parādās tieši saulaicīgi. Jūs zināt, komisija gatavoja septītajai vidas rīcības programmai, lai to pieņemtu vēl pirms gada beigām. Un es varu teikt, ka idejas, ko minējāt ievadvārdā, noteikti parādīsies arī mūsu projektām. Šīs idejas tiks arī iekļautas septītajā vidas rīcības programmā. Uh, Pēc sestās VRP šī joma tagad ir konsolidēta, mums ir likumdošana par visām jomām izņēmot augsni, starplaikā ir attīstītas daudzas iniciatīvas par klimatu, biodaudzveidību un resursu efektīvu izmantošanu. Tie ir mērķi 2020. gada stratēģijai. Septītā VRP to visu apkopos. Un um, mums būs viena vienotā hierarhija un struktūra. Ar 7. VRP mēs radīsim nosacījumus, pirms nosacījumus uh, zema oglekļa ekonomikai un resursu racionālai izmantošanai. Šādi mēs vidi labāk integrēsim arī citās politikas jomās es uh, ar prieku izlasīju par to, ka ieviešana ir galvenā prioritāte jūsu ziņojumā. Tā ir arī mana galvenā prioritāte, jūs iespējams atceraties, es to pieminēju inaugurācijas runā šeit, šajā palātā. Pirms kādu laiku mums, um, mums izmaksā 50 miljārdus gadā uh, tas, ka mēs pienācīgi nerūpējamies par vidi, tas negatīvi ietekmē arī ekonomiku un izraisa citus deficītus. Un tas viss mums ir jākoriģē. Pagājušajā mēnesī komisija izteica priekšlikumu, kā situāciju uzlabot ar konkrētām detaļām 7. VRP. Mums jāveicina arī labāka veselības aprūpe un labklājība. Lai to panāktu, jāmazina piesārņojuma efekti. Pagaidām tas netiek pienācīgi darīts. Daži uzskata, ka mums neizdosies stāties pretī visiem izaicinājumiem. Protams, mēs centīsimies to darīt. Mēs rūpēsimies īpaši par ūdeni un gaisa kvalitāti. Ūdens resursi šeit ir īpaši svarīgi. Un arī pilsētu vide ir um, jāpadara ekoloģiskāka. Rio plus 20 konferences rezultāti arī jāatspoguļo 7. VRP, ONFCCC saistības ir jāiekļauj 7. VRP globālo vidējas temperatūras pieaugumu ir jātur zem diviem Celsija grādiem. Tas ir viens no mūsu pamatmērķiem un, protams, uh, Mums jāpariet uz zemu oglekļa ekonomiku, un te viss neierobežojas vienīgi ar 2020 stratēģijas mērķiem. Mums jāskatās arī šobrīd jau tālāk uz priekšu. Jādomā, kā mēs konkrēti to panāksim. Šeit ir uh, obligāti nepieciešama partneru palīdzība. Mums jābūt aktīvākiem visās jomās un visos sektoros, un es reiķinos ar jūsu palīdzību šeit. Es uh, ar interesi sekošu diskusijām, kas norisināsies šeit palātā un citur par šo tēmu. Paldies komisāram Patočnikam un Regi komitejas vārda Dančīla kundze. Preocuparea pentru natură ca resursă bažas un rūpes par dabu, kā mantojuma nākotnēm paudzēm, visu laiku ir jāpatur pilsoņu uzmanības lokā. Vides aizsardzības politika nekad nedarbojas un nerīkojas viena pati. Tāds poguļo visu pilsoņu e, ieinteresētību šajā jomā un kā apliecinājums tam daudzie NVO e, vides ziņā. Vides mērķi tomēr var noteikt ierobežojumus e, rūpnieciskai konkurētspējai un tas piesaista uzmanību uh, nepieciešamībai veidzot saskaņotu pieju Eiropas līmenī, ņemot vērā uh, vietējās un reģionālās īpatnības. Ir nepieciešams veidot aktīvus un integrētus pasākumus, ņemot vērā visus izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies, tā skaitā ekonomiskā ziņā, kā arī uzlabot sadarbību, tā skaitā pārobežu sadarbību, tā skaitā ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Ir visu E, faktori jāņem vērā lai, un jāpiemēro, lai varētu aizsargāt ekosistēmas. Un arī es vēlos apsveikt referentu par tā e, īstenoto pieeju. Paldies! Tagad politisko grupu vārdā uzstāsies runātāji. Pirmais runātājs Franko kungs divas minūtes. Komisāra kungs, priekšstādāja kungs, referenta kungs, paldies par paveikto darbu. Darbu paveicām kopā. Eiropas Savienībai nepieciešams manifests, uh, redzējums, kāds ir kopējs par lielajiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar vidi līdz 2020. gadam un arī turpmāk. Septītā vides uh, VRP. Tai jāmobilizē jauni finansējuma resursi. Tai jāgarantē uh, skaidrība, koherence, Eiropas Savienības uh, vidas stratēģija sasaiste ar lauksaimniecību, zivsaimniecību, pētniecību, inovāciju, veselības aizsardzību, transportu, reģionālo attīstību, vidas iekārtošanu un urbāno politiku. Tas ir skaidrs. Neskatoties uz uh, ekonomisko krīzi, kas sasmagi skar ES, mēs nedrīkstam īstermiņu tikai vērtēt un atteikties no um, lieliem mērķiem vidas un klimata jomā, jo sekas būtu fatālas. Izaicinājumi ir pārāk nozīmīgi, it īpaši to, kas skar efektīvu mūsu resursu izmantošanu un dabas kapitāla uh, augstāku vērtīšanu. Mums ir jāinvestē ilgspējīgā attīstībā, ekonomikā, nodarbinātībā, darbvietu ražīšanā, ražīguma kāpināšanā, jāpievērš uzmanība reciklēšanai, otrreizēji izmantošanai, jāsamazina resursu izšķērdīšana. Mums ir nepieciešams izglītot Eiropas pilsoņus par vidas jautājumiem. Un mūsu politikas ir ļoti skaidras. Tā ir iespēja arī komunicēt mūsu mērķus, mums jābūt skaidrākiem un eh, jābūt labākai paredzamībai valstīs, eh, arī vietējās pašvaldības, pašvaldībās, lai investori un arī ekonomikas aktēri būtu labāk investē, informēti. Mēs nedrīkstam strādāt tā, ka mūsu politika būtu tāda tā kā sodoša. Paldies! Paldies eh, Franko Kukam. Tagad Ulfskogas kundze divas minūtes. Herr talman, herr... Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, šī eh, rīcības eh, programma, kas eh, aptver desmit gadus, akcentē īpaši vides jautājums un veselības aizsardzības jautājums. Un tas dod ietvaru likumdošanai, kas skar pesticīdus un arī ķīmiskos produktus. Mums ir iemesls būt lepniem Bet nav jāpārtrauc mūsu darbība. Politikām jābūt efektīvākai, arī vidas politikai tai jātiek labāk ieviestē. Ir nepieciešams kontrols, tām jābūt eh, efektīvākām, ir nepieciešama likumdošana, lai šo politiku ieviestu un arī aktīvi īstenotu. Nākošais būtiskais punkts. Mēs ceram, ka šī nākotnes uh, programma būs uh, ambicioza, neskatoties uz ekonomisko krīzi, jeb drīzāk pat uh, ar to kopā. Tas, šī krīze pieprasa efektīvas risinājums ekonomikā un vidē. Vides pārdoms jāietver visos politikas sektoros, to ir daudz. Nu, pieminēšu dažus no tiem. Ja nebūs labākas vides, tad būs lielāks naudas summas nepieciešams, lai labotu nodarīto piemēram, pakalpojumu vidē, ja vidas normas būtu striktākas, tad mēs uh, būtu uh, iespējams arī labāki vidas pakalpojumu sniedzēji. Vides politika nav uh, gluži uh, parasta. Vides politika par pati par sevi ir īstena politika. Un uh, tai jāpār, uh, jāpierāda, cik tā ir nozīmīga. Paldies! Paldies, Ulfs Kogas kundzei. Tagad nākošais runātājs ir Brandī kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs tikko runāja par neformālo vīdes padomu, kas šodien notika Dānijā. Es labprāt citēšu plašsaziņas līdzekļus. Viņi raksta, Nav nekādas izējas no uh, ekonomiskās krīzes, kā tikai labāka un zaļāka ekolo, uh, ekoloģiska politika. Zaļā politika radīs miljoniem darba vietu, un Eiropa būs tad uh, ilgspējīgāka un arī konkurētspējīgāka. komisāram un Dānijas prezidentūrai, arī ministrei Idai Aukenai, gribu arī teikt apsveikumu vārdus. Tagad par ziņojumu runājot, tas ir viens no labākajiem, kādas esmu lasījis jau ilgu gadu laikā. Tieši mūsu diskusijās mēs iepriekš runājam par biodaudzveidību, nākošajā plenārsēdē runāsim par uh, energoefektivitāti un 7. VRP nosaka prioritātes 2020. gadam. Tas ir pareizi, jums ir nepieciešami mērķi, indikātori un pasākumi. Un mēs pat raugamies tālāk par 2050. gadu un radām pamatu zaļai Eiropai. Neformālā ministra padomi jau radītām pamatus. Septītam, septītai VRP jābūt ir vidas rīcības programmai kas aptver dažādas jomas un ietver sevī dažādas virzienus. Tikai tā mēs um, Eiropu saglabāsim bērniem un darīsim ko labu mūsu ekonomikai. Paldies Lainen kungam referentam par izcilu labu paveikto darbu un aicinu komisiju ātri rīkoties, izsakot jaunos priekšlikums pārēju no sestās VRP uz septīto, tai ir jābūt gludai Mēs šodien uzsvērām, ka šeit arī parlamentā ir ļoti daudz labas idejas, kas varētu jums palīdzēt. Paldies! Paldies, Gerbrandī kungam. Tagad divas minūtes Ekhot kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es sākumā gribētu pateikties referentam Lainen kungam par septīto VRP e un arī mēs zaļie domājam, ka šī uh, vidas rīcības programma ir absolūti nepieciešama vidas uh, videi. Uh, Gerbranda kungs tikko runāja par skatījumu attiecībā uz 2020. un 2050. gadu. Kādā Eiropā mēs gribam dzīvot? Tad mēs nevaram vairs um, izvēlēties, cik zaļa drīkst būt Eiropa, bet gan tikai tas, kas uh, efektīvi izmanto resursus, tas varēs izdzīvot. Un, lai tas tiktu īstenots, mums ir vajadzīga vīzija un rīcības programma, un jau šodien ir nepieciešami aktīvi soļi. Tādēļ atbalstam šī ziņojuma uzsvaru par uh, integrāciju, implementēšanu un uh, starptautisko dimensiju. Īsi vārdi par implementēšanu. Mēs redzam, cik nozīmīga ir īstenošana. Ja raugamies uz Ziemeļjūru un naftas platformām un to, kas viss tur ir nepareiz noticis, arī paraugoties uz Nīderlandu. Nīderlanda ir uh, samērā bagāta valsts, un mēs nespējam Vesteršeldē sakārtot vidas jautājumus. Ir nepieciešams komisijas spiediens, lai to darītu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tagad zaļā ekonomika. Katram jādod savs ieguldījums, tas ir ļoti nozīmīgi. Mums jāraugās tālāk par IKP. Mums ir nepieciešami skaidri indikātori un aicinu komisiju uh, vēl tālāk soļus spērt. Un mums jāraugās arī uz to, kāda būs mūsu energoapgāda programma. Mums ir vajadzīgi vairāk. Uh, plašāka mērķa 2020. gadam nekā tikai energomērķi. Mums nepieciešams taupīt enerģiju un arī atjaunīgās enerģijas. Un tagad noslēgumā starptautiskā dimensija. Tas, ko mēs darām Eiropā, tas ietekmē arī trešās valstis, jo bez šīm valstīm nebūs zaļas ekonomikas un Rio plus 20 mums jāspēr pareizie soļi šajā virzienā. Paldies! Paldies Ekhaut kungam, tagad Paškas kungs, pusotra minūte. Vážený pán komisār. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Civilizācijas efekts uz ekosistēmām uh, veicina vidas degradāciju, tāpēc mēs vēlamies mazināt šo kaitējumu, un tas ir ne tikai vēlams, bet arī nepieciešams. Sestā VRP noteica ietvaru vidas politikai un izbeigsies šogad jūlijā. Līdz ar to mums uh, kādā veidā process jāturpina, lai nodrošinātu vidas politikas nākotni. 7. VRP saskaņā ar šī brīža pieredzi mums jākoncentrēs vairāk uz tiesiskā ietvara stiprināšanu vides politikā, un uh, mums jānostiprina vides aspekts visās citās politikas. Mums jāpievēršas tīpaši pārobežu aizsardzībai, vides aizsardzībai tātad pārobežu kontekstā. Mums vajadzētu definēt um, konkrētus mērķus un laika grafiku, lai izvērtētu ierosināto pasākumu efektivitāti, un tas ir jādara regulāri. Papildus globālai vides politikai mums jāstrādā pie integrētās stratēģijas specifiskiem reģioniem un pilsētām, kas atspoguļos šo reģionu vai pilsētu eko vajadzības. Nākamajai stratēģijai jābūt labāk sastruktūrētai un ambiciozākai un efektīvākai. No, nu, lai to panāktu, mums jāizmanto līdšanai paraugu prakse. Paldies Paškas kungam! Tagad uzstāsies citi runātāji un eh, tagad eh, Šnelhart kungs uz divām minūtēm. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Ja mēs runājam par vides rīcības programmām, tām ir jākalpo uh, ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu sasniegšanai Eiropas Savienības līmenī. Sešā, uh, sestā vides uh, pamatprogramma uzrādīja vājās vietas un trūkumus, kurus neizdevās īstenot. Uh, un kopīgi ar padomi mēs šo programmu pieņēmām koplēmumu procedūrā. Tika nospraustas konkrētas prioritātes, proti bioloģiskās daudzveidības um, attīstība, pārtiks produktu kvalitāte un citi ekoloģiski mērķi. Diemžēl visus mērķus neizdevās sasniegt un nevien dalību valstu kūtruma dēļ, bet mums ir jāparūpējas, lai mēs šādai attīstībai varētu nogludināt ceļu. Iepazīstoties ar šo ziņojumu un izpētot 2020. gada stratēģiju, tur arī ir norādīti, piemēram, tādi mērķi kā ilgtspējīga inteliģenta izaugsme, bet mums ir jāizstrādā ceļa karte tādai politikai, kas ir resursus saudzējoša, un ilgi vairs nevaram vilcināties, mums vairs nav palicis daudz laika. Mums ir jāparūpēs, lai šīs stratēģijas tiktu iedzīvinātas konkrētā likumdošanas stratēģijā. Un, protams, visu nevienmēr ir iespējams pilnīgi labi garantēt. Ir jārada jauni rādītāji, indikatori, kas zināmā mērā novestu pie vairāk birokrātijas, bet katrā gadījumā mums ir jāņem vērā arī sabiedrības tendenču attīstību, pieņemot politiskos lēmumus. Tikai tad tos var īstenot pietiekami labi. Šeit gribēju oponēt referentam, kas teica, ka šīm programmām ir jābūt horizontālām. Nē, tas ir aplami, tām ir jābūt sektorālām un tām ir. Uh, Eh, jābūt paceltām virs citām programmām, visu nevar izsināt horizontāli, jo tad tas nevainagosies panākumiem. Paldies! Paldies Šnēla Hārta kungam, un tagad uzstāsies Mērkis kundze. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Lainena kungam par sagatavoto ziņojumu, un viņš patiešām ir uh, ļoti uzmanīgi pievērsies tieši integrācijas un īstenošanas jautājumiem. Un paldies arī komisāru kungam, ka esat tik lielu uzmanību pievērsis septītajai rīcības pamatprogrammai vidus jomā. Lainena kungam ir taisnība, kad viņš saka, ka šeit runājam nevien par vidi un ekoloģiju, bet arī par tautsaimniecības jomām, par transportu, par veselības aprūpi un Protams, eh, ekoloģija un ekonomika ir nesa, nesaraujami saistītas. Arī nākotnē tam tā jātiek integrētam. Ir runāts arī par vairākiem specifiskiem aspektiem. Bieži vien ir tā, ka mēs esam ļoti entuziastiski, gribam ieviest jaunas tehnoloģijas, bet nevienmēr tās noved pie cerētā. Un nevienmēr rezultāti, kas tiek sasniegti, mums ir paprātam. Un mēs eh, ļoti daudz esam runājuši arī par biomasu, un es domāju, ka tieši nākotnē vairāk vajadzēs izmantot tieši bioloģisks izēvielas, bet biomasu mēs uztvērām ar pārāk lielu sajūsmu, bet izskatās, ka ļoti daudz biomasas tieši tagad uh, pazūd. Tādēļ mums ir jārunā par uh, pielāgošanos enerģētikas politikā jaunajām prasībām. Uh, Komisāra kungs, jums ir taisnība, ir jābūt labākai īstenošanai, bet ko mēs varam izdarīt, lai biomasu izmantotu ilgtspējīgāk, saudzīgāk un ko mums darīt, lai varētu sasniegt septītās pamatprogrammas mērķis un uh, lai mēs varētu izmantot arī mazāk ūdens. Diemžēl runātājai tiek izslēgts mikrofons pusvārdā. Paldies Mērkis kundzei un tagad uzstāsies arī skundze. Vienu minūtu. Paldies priekšsādātāji mūsu referents Jolainer. Atgādina mūsu parlamentam, cik svarīgi videi ir jā, ka, cik svarīgi tas, ka vide ir darba kārtības augšgalā. Protams, ka krīzes apstākļos, taupības eh, pasākuma apstākļos, eh, nacionālās politikas un mēdīji eh, vis, par to arī ziņo vislabāk tie runa par Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņu. Rezolūcijas trešajā punktā ir minēts, ka Eiropas Savienībai eh, būtu jāpārtrauc uh, finansēt uh, tie produkti, kas neveicina bioloģisko daudzveidību. Un tad vēl ir runa par uh, sabiedrības veselību. Kopš 2003. gada ir bijusi rīcības programma jāsamazina. Tas ir ķīmiskais kokteils, kuram tiek pakļauti mūsu iedzīvotāji. Uh, Un tas ir skatāms tās cīņas kontekstā pret Alzheimer's slimību, pret, um, pret vēzi, un tad vidē ir liela nozīme. Paldies, un tagad Hasīkons, viena minūte. Hyvät kollegat, kiitos. Paldies. Um, dārgie kolēģi, paldies vispirms referentam Jolainenam par viņu lielisku paveikto darbu. Kā jau sacīju, Eiropas Savienības septītā vidusrīcības programma jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Un pauž nožēlu par to, ka spriežam par to tikai tagad. Lēmumi tiek pieņemti, kas skar vidi katru dienu citās jomās. Viena no šīm jomām ir lauksainiecības politika. Uh, Lauksaimniecības politika ir liela ietekme uz bioloģisko daudzveidību un ūdens kvalitāti. Viens paraugs ir Baltijas jūra. Tās nākotne lielā mērā tiks izlēmta ar kopējās lauksaimniecības politikas starpniecību. Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē. Un viena no problēmām ir eitrofikācija. Tā ir galvenā problēma tieši lauksaimniecībai. Ja fosfors un nitrogēni nonāk uh, no upēm, uh, lauksēmniecības apstrādājumās zemēs, tad eh, arī jūras kvalitāte samaz, samazinās un arī zaļās aidas ir problēma. Paldies. Paldies, Hasī kundze, un tagad Gardīnī kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji. Es eh, neko daudz nesacītu, manā rīcībā nav daudz rīcības pāris komentāru no mans puses. Septītā vidas rīcības programma, protams, var būt ļoti svarīgs instruments. Turklāt tās, tā pamatojas nākotnes vīzijā. Tas aicina sadarboties eh, rūpniecības nozars Eiropā, nodrošināt labas darba vietas. Uh, Šī, šai rīcības programmai katrā ziņā ir jāgarantē efektīvāka spēkā esošo noteikumu īstenošanu. Šiem noteikumiem jābūt saistošākiem. Esmu pārliecināta par to, ja mēs šodien gribam stāties pretī izaicinājumiem, vidas izaicinājumiem, tad mums ir jābalstās uz pārliecinošiem pierādījumiem. Zinātniskie pierādījumi ir, jā, tiem ir jābūt mūsu virzītāju spēkam. Mums ir jābūt pareizai realitātes uztverei. Mums jāzina, kā mēs ietekmējam vidi, taču mēs nezinām, uz ko tas īsti mūs virzāt. Man vēl ar vienu ir bažas un ceru, ka ņemsiet to vērā. Paldies! Paldies, Gardīnī kundze, un tagad Pereja Rodrīgas kundze uz pusotru minūti. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Viena no pirmajām iniciatīvām, ar kurām kā, es kā deputāts nodarbojos, bija prasīt komisijai, kādēļ tā nav paredzējusi ilgtspēju sastajā vidas rīcības programmā, ka tā turpinātos. Daudzi teica, ka, daudz teica, ka pietiekot ar sektoriālajiem instrumentiem. Šoreiz, kā Lēnena kungs teica, ir palikuši trīs mēneši līdz šīs programmas darbības beigām. Mums ir nepieciešams kopīgs ietvars e, tai rīcībai, kas attiecināta uz vidi. Bez tā mēs nevarēsim. Pirms m, mm, īsa laika biju Katalonijā un redzēju, kā pārstrādā leduskapis, piemēram. Bija ļoti gandarīts redzēt, ka ļoti lielu daļu no leduskapja aprīkojumu var pārstrādāt. Atkritumu pārstrādāšanai ir nepieciešama koordinācija. Tas arī pieminēts 32. ziņojuma punktā. Mums ir nepieciešams uzlabot pārstrādi. Ja, lai, lai mēs eh, rīkotos konsekventi līdz 2020. gadam, ir nepieciešama šāda rīcības programma. Esmu priecīgs, eh, ka 7. rīcības programmā ir paredzēts adekvāts finansējums. Izmantošu šo iespēju lai kauninātu tās valdības, kuras aizbildinās ar krīzi un taupības pasākumiem, un tādēļ vēlas samazināt budžetu zinātnēm pētniecībai. Tas apdraud Eiropas nākotni. Taupība un krīze nevar tikt izmantot kā iegansti vai attaisnojums šādai te politiskās gribas trūkumam. Ir nepieciešams šīs rīcības programmas, kas attiecīgi tiek finansētas. Paldies, Paldies Perejo kungam! Es atvainojos, ka netīšām jūs pārtraucu. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra un tagad uh, eh, turmēs kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Mēs esam ļoti gandarīti dzirdēt, ka komisijas iniciatīva attiecībā uz septīto vidas rīcības programmu uh, šī gada otrajā pusē jau tiks darīt mums zinām. Vides jautājumos ir ļoti daudz darāmā. Vide ir jāiekļauj visās citās politikās, ieskaitot arī struktūra politikās. Ir nepieciešama saskaņota pieeja. Šai programmai ir jābūt tādai kā mūsu vīzijas sintēzei par vides jautājumiem. Tāpat mums jānodrošina tas, lai tiesību akti, par kuriem mēs šeit nobalsojam, tiktu īstenot dzīvē. Mums ir nepieciešami vidas indikātori, kas ir jākorelē ar esošo realitātu dalību valstīs. Nepieciešama ātra rīcība bioloģiskās daudzveidības jomā, nepieciešama politiskā griba un piemērots finansējums mērķu sasniegšanai. Stratēģija 2020 bioloģiskās daudzveidības jautājumos ir jāiekļauj 7. vērpē. Paldies. Paldies, Antonesku kundze, un tagad Grotas kungs lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, mums ir jāparūpējas, lai 7. VRP. Uh, atspoguļotu arī resursu efektīvu izmantošanu. Mums par to ir jāvienojas un jāņem vērā vides komitejas pieņemtās nostādnes. Ceru, ka parlamenta plenārsēdē tās tiks pieņemtas. Uh, Es esmu uh, pozitīvi noskaņots uh, par 2020. gada stratēģiju, un mums bija arī uh, apspriede ar vides ministriem nesen. Mums, protams, ir jāparūpējas arī par to, lai Rio tiktu pieņemtas uh, konkrētas nostādnes, lai mūsu aktivitātes tiktu papildināts ar aktivitātēm arī uz starptautiskās skatūs. Ja mēs runājam par uh, ilgspējīgu ekonomiku, ir jāpadomā par to, ko dara autonozara no tā brīža, kad kad automašīna uh, nobrauc uh, no konvejer lences līdz tam brīdim, kad tā tiek pārstrādāta, ir uh, jābūt uh, konkrētām iestrādēm, lai varētu visu izdarīt pareizi un vidēji draudzīgi no pirmā līdz pēdējiem solim. Paldies! Paldies Grotes kungam un tagad uh, Magines kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, viens no svarīgākajiem jautājumiem šajās debatēs ir konflikts starp ilgtermiņa mērķiem un īstermiņa problēmām, ar kurām saskaras pilsoņi. Ja mēs runājam par ilgtspējīgu patēriņu, tad mēs e, pārāk maz uzsveram šo te ilgtspējīguma aspektu. Daudziem šeit ir ļoti svarīgs darba vietas, tāpēc, ka bezdarbs ir augsta vilna. Ilgtspējas jautājumi līdz ar to tiek aizēnoti. Mums ir jāpārliecina tauta, ka tas, ko mēs šeit runājam, noteikti atspūgļosies un pārvērtīsies jaunās darba vietās, ja mēs būsim par efektīvu resursu izmantošanu un ilgspējīgu attīstību. Un visbeidzot gribētu teikt, ja runājam par likumdošanas īstenošanu, tad tas ir noteikti nepieciešams, bet tā ir arī jāpārskata, jāaktualizē. Eh, savstarpējā atbilstība noteikti jātiecina arī uz ūdens ietveru likumdošanu un uz pesticīdu tiesību aktiem, kas, protams, būs, ja uzliks jauns pienākums lauksaimniekiem, nedrīkstētu pārmērīgi birokrātijā paudzēt ap to. Paldies, Maginis skundzei. Tagad esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un došu vārdu Patočiņkungam komisāram komisāram. And... Paldies! Paldies visiem, kas izteicās, un paldies par jūsu atbalstu. Vispirms es gribētu paskaidrot, ka man jautājums par to, vai ir nepieciešama septītā vidas rīcības programma vai nē, ne, nekad nepastāvēs. Vienmēr iestājos par šo programmu, taču bija daži aspekti, kas saskaņā ar likumdošanu bija atrisināmi. Un tas padaļai tiek risināts ar ziņojumu par ar sesto vidas rīcības programmu. Tagad mēs zinām, kāds ir loģiskais ceļš. Tātad, pat tad, ja būs kāds pārāvums starp sesto un septīto vidas rīcības programmu, varu jums apliecināt, mēs eh, uzmanīgi jūsos klausāmies un īstenosim tās lietas, kuras jūs uzsverat. Piemēram, šogad nāksim klajā ar visaptvarošu ūdens priekšlikumu Mēs arī tur skatīsim fosforu jautājumu tā tālāk. Un pēdējo divu gadu laikā daudz jautājumu, kas attiecās uz bioloģisko daudzveidību, tos mēs arī apspriedām, piemēram, par resursu efektivitāti, arī tik risinā. Tātad mēs cenšamies būt efektīvi, tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka mums nepieciešams ilgtermiņa visaptverošs ietvers, par kuru mēs visi varētu vienāties un kurā mēs visi varētu strādāt. Otrakārt, es gribētu sacīt, ka mēs esam nonākuši daudz tuvāk kopējai izpratnēji par to, kāda būs septītā vidas rīcības programma. Tas ir pateicoties darbam eh, šonedēļ. Nedēļas sākumā mēs to apspriedām neoficiālajā padomē Dānijā, šodien mēs to apspriežam šeit, un mans secinājums ir tāds, ka viedokļi visnotaļ atšķiras, un kopīgais viedoklis par to, kas būtu jāiekļauj šai programmā, kādai tai būtu jābūt, kā tā būtu jāveido uh, turpinās uh, sarunas, uh, turpināsies arī vēl maijā, un arī tās sniegs savu ieguldījumu. Vienā teikumā gribētu komentēt šo dilemu, kas pastāv starp zaļo izaugsmu, tā saucamo brūno izaugsmu. Mēs neapspriestu zaļo izaugsmu, tad, ja viss būtu kārtībā, un tad, ja brūnā izaugsme nebūtu problemātiska. Brūnā izaugsme pati par sevi ierobežo izaugsmi. Tāpēc daudz uzņēmumu šodien to apzinās un pārnes savu darbību uz zaļo izaugsmu. Ja mēs neņemsim vērā dažas lietas, uh, kas attiecas uz mūsu planētu, ekosistēmas, e, ūdens, okeānu, tad mēs vienkārši liksim šēršļus paši savai izaugsmē. Tāpēc zaļā izaugsme ir kaut kas pašsaprotams, viens paraugs. Ja mēs turpināsim strādāt tāpat kā līdz šim, tad 2030. gadā, kas nemaz nav tik tālā nākotnē, mums būs nepieciešams vairāk par 40% ūdens nekā būs pieejams pieejams uz zemes. Tātad tas ir vienkārši pilnīgi nepieņemams uh, projekts. Daži runāja par eh, rādītājiem uh, eh, viņpus uh, IKP. Protams, skaidrs, tad, ja jūs kaut ko uh, neizmērāt, tad jūs to ņem, neņemat arī vērā. Uh, Tā tad mums ir jāpārskat mūsu politika šai ziņā. Un nobeigumā gribētu sacīt, ka šodien esošā situācija lielā mērā atšķiras no situācijas pirms desmit gadiem, kad mēs apspriedām sesto vides rīcības programmu un pieņēmām to. Tā tad daudz vairāk tiesību akti jau ir stājušies spēkā, taču tai pašā laikā mēs labāk apzināmies izaicinājumus, kas stājas mūsu priekšā. Un dažas lietas šodien ir pašsaprotams salīdzinot ar to, kādas tās bija pirms desmit gadiem desmit gadiem, un līdz ar to tas, eh, šie atzinumi mums ir jāizstrādā septītajā vidas rīcības programmā. Nav nekāda šauba par to, kā klimats resursi, bioloģiskā daudzveidība, eh, visi šie aspekti ir mūsu uzmanības lokā, taču mēs nevajadzētu uh, daudzkāršot mūsu vēstījumus. Mums vienkārši ir jābūt labi uh, fokusētiem, uh, jāstrādā pie ilgtermiņa skatījuma Es dzirdēju, kad, kad daudz runāja par eh, veselību, gaisu, ķimikālijām. Eh, es tam visam varu piekrist. Taču es gribētu uzsvērt, ka mūsu uzmanības galvenais objekts tam būtu jābūt saistītam ar īstenošanu attiecībā uz tām lietām, kas jau tika pieņemts, tas attiec tiesību aktiem, mēs te tomēr esam iepalikuši, un nekas netiks darīts labākas vides labā, tad, ja tās lietas, ko esam pieņēmuši, netiks īstenots. Un Eiropas parlamentam kā likumdevēja institūcijai ir jāstrādā pie tā, lai tiktu īstenots tās lietas, kur jūs pieņemat, kuras tiek pieņems ar jūsu svētību, tiešām tikt īstenots. Tātad Es iestājos par integrēšanu, daži no jums to apzīmē ar vārdu ko koherence. Tātad visās mūsu politikās ir jāņem vērā tas fakts, ka mēs dzīvojam visnotaļ savstarpēji saistītā pasaulē, kurā cits no cita esam atkarīgi. Protams, nākošais eh, daudzgad finanšu plāns eh, arī ir jāskata šajā gaismā un te jāpievērš attiecīgu uzmanību šodien apspriestiem jautājumiem. Gribu vēlreiz šodien pateikties referentam Jolaininam. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, lai īstenot labu darbu. Paldies! Paldies komisāram Patočnikam un tagad eh, kā pēdējais uzstāsies referents Jolainins uz divām minūtēm lūdzu. Jā, die debata hat Šīs diskusijas pierādīja, ka Eiropas parlamentā pastāv vienprātība, lai atbalstītu septīto VRP. Gribēju pateikt visiem ēnu referentiem, kas man palīdzēja uh, kaldināt šo vienprātību. Potočņika kungs, kurš uzņēmās iniciatīvu komisijā, uh, Eh, bieži vien sastapās ar pretestību, jo ne visi eh, ar sajūsmu atbalstīja 7. VRP, un pēc eh, debatēm Eiropadomē tikās arī vides ministri, un mēs sapratām, cik vērtīgi var būt šī programma, lai radītu sintēzi starp visiem mērķiem, ko esam nosprauduši atšķirīgās stratēģijās un dažādās ceļakartēs. kartēs. Es domāju, ka šī sintēze pārvērtās konkrētā veistījumā, ka mums ir jāsamazina ekoloģiskais pēdas nospiedums Eiropā, un, protams, to var panākt tikai ar mērtiecīgu pasākumu palīdzību. Es domāju, ka tas ir galvenais vēstījums 7. VRP. Es gribēju pateikt, ka mums arī ir jāprasa, lai ekonomikas un finanšu ministri pildītu savus uzdevumus. Es ceru, ka neizdosies šo ziņojumu vājināt ar balsojumu. Mums ir nepieciešama, eh, piemēram, eh, vides politikas ekonomizācija un ekonomikas eh, politikas ekoloģizācija un eh, daudzos eh, gadījumos kolēģi eh, jau norādīja uz šādu pieeju. Protams, mums ir jāpakārto vidas stratēģija finanšu stratēģijai, un līdz 2020. gadam mums ir jādebatē arī par finanšu stratēģiju. Komisija piedāvāja 20% no visiem līdzekļiem veltīt klimata aizsardzībai un citiem ekoloģiskiem mērķiem. Es domāju, ka tā ir vispār minimālā summa un ceru, ka parlaments sarunās panāks vēl vairāk. Nevar būt tā, ka 80% tiek izmantot mērķiem, kas ietekmē vidi nelabvēlīgi, un tad tikai 20% tiek veltīti tam, lai uh, kaut kā panākt šos ekoloģiskos mērķus. Komisāra kungs, mēs gaidām no jums konkrēts priekšlikums, tā ir koplēmuma procedūra, un eh, mēs palīdzēsim jums šo programmu izveidot gan ambiciozu. Paldies! Paldies Lainena kungam! Tagad esam beiguši debates, eh, balsojums būs 12.00 un līdz 12.00 es pārtraucu sanāksmi.